afternoon. I check is also here. So, good morning, dear colleagues. Labrīt, kolēģi. Everybody agrees then. Uh... Labrīt, kolēģi. Es domāju, ka mums ir jāsāka mūsu sanāksme. Ir jau desmit minūtes pāri deviņiem. Un mūsu iepriekšējais priekšstādājs Langis kungs, viņš jau teica, ka viņam ir šodien um, arī citi darbi. Un tāpēc es būšu šī sanāksmes priekšsēdētāja šodien. Un uh, pirmais punkts ir paziņojumi. Paziņojumi nav. Un tāpēc mēs varam sākt uh, uzreiz ar 21. punktu mūsu darba kārtība. Uh, tas ir partnerības nolīgums ar Uzbekistānu un tieši sadaļu tirzniecībā ar tekstilu izstrādājumiem. Tātad ir noteikuma paplašināšana. Marija Rena ir referente, mēs varam veikt pirmo viedokļu apmaiņu, un mums ir jārunā par to, kā tekstilu izstrādēm protokols netika akceptēts partija, eh, parlamentā, un tāpēc tiek rakstīts arī starposma ziņojums. Plenārsēde e, arī tika sēkots starptautiskā tirniecības e, komitejas e, norādījumiem. Un šodien mūsu referentiem arī arēna organizē pirmo viedokļu apmaiņu ar starptautisko darbu organizāciju. Mēs mūs esam uzaicinājuši arī dažādus ekspertus. Kolorkungs, piemēram, ir uh, reģionālais direktors, kas atbildīgs par Eiropu, SDO. SDO ir atbildīga arī jau no pašiem sākumiem par kokvilnas um, ražas ievākšanu jau no pašiem pirmsākumiem un tiek turpināta šāda veida uzraudzība un viņi mums arī pastāstīs, kā starptautiskā darba organizācija uzrauga bērnu nodarbinātību kokvilnas laukos. Lūdzu, dod jums vārdu. Labrīt, priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Esmu eh, tiešām ļoti priecīgs uzrunāt eh, jūsu komiteju starptautiskās darba organizācijas vārdā. Es jums gribētu arī pastāstīt par pēdējiem notikumiem sadarbībā ar Uzbekistānu. Uh, Eh, ko mēs no SDO puses esam konstatējuši sakarā ar bērnu darbu un piespiedu darbu. Bet vispirms es gribētu pateikt eh, Eiropas parlamentam eh, paldies, jo īpaši šai komitejai par to, ka ir arī pausts atbalsts mūsu darbam 2011. gada parlamenta rezolūcijā. E, mums e, ir vairākas programmas attiecībā uz Uzbekistānu. Viena ir visaptverošā darba programma, otra programma ir mūsu sadarbība ar Pasaules e, banku, kur mēs arī uzraugam šo rāžas ievākšanu. Un abās programmās tiek konstatēts būtisks progress un piedalās gan valdība, gan sociālie partneri. Un šāda iesaiste mums ir ļoti svarīga. Tātad tā ir trīs pušu sadarbība, un šādā veidā mēs esam varējuši risināt dažādas ļoti sarežģītas problēmas, sākot ar um, bērnu darbu. Uh, tas bija pirmais punkts, pie kā mēs strādājām, un tas ir pāraudzis jau plašākā sadarbības formā. Uh, Uzbekistānas arotbiedrības, arī rūpniecības kamera ir izveidojušas startautiskus sakarus ar starptautiskām darbdevēju un ņēmēju organizācijas Uzbeku e, tirzniecības e, kamera šobrīd ir arī starptautiskās e, darba devēja organizācijas sastāvā, un arotbiedrības ir iestājušās starptautiskā arotbiedrība konfederācijā asociētā locekļa statusā. Tad sociālie partneri ir iesaistīti, un tas ir rezultāts ne tikai, kas izriet no sadarbības ar starptautisko darbu organizāciju, šāda sadarbība tālāk virza šo darbu vēl uz priekšu. AITUK arotbiedrību konfigurācija ir, ir palīdzējusi izveidot eh, tādu kā nelegālo klīniku arotbiedrībām, un šāds klīnikas ietvaros tiek sniegts arī atbalsts, mm, ja tiek konstatēts piespiedu bērnu Um, mums ir bijis arī apaļais galds Taškentā, iesaistot starptautiskos partnerus, arī Eiropas Savienību, ASV, Pasaules banku. Šis apaļais galds notika pirms četrām nedēļām, un es gribēju pastāstīt par galvenajiem atzinumiem. Vispirms mūsu tehnika, tehniskās sadarbības programmas, mm, pieklājīga vai pienācīga darba, decent work programma, tā ir pirmā tāda programma Āzijā, un tā tiks atjaunota šī gada beigās. Otrs rezultāts ir mm, konkrēts darbs, kur mērķis ir uh, labāk saprast problēmas, kas ir saistītas ar nodarbinātības jautājumiem lauksaimniecībā. Uh, jo īpaši saistībā ar um, plaša apjoma uh, mm, koku vilnas ievākšanu. Uh, trešajā, trešais punkts ir 2013. gadā ir uzsākta mm, koku vilnas rāžas novākšanas procedūra, lai uzraudzītu, vai mm, netiek izmantots bērnu darbs. Šīs programmas fokus ir, ir likvidēt un novērst gadījums, kad tiek izmantots bērnu darbs vai notiek eksploatācija un mūsu programma veido kopējo ietveru. Startautiskā darba organizācija ir fokusējusies uz lauksaimniecību, jo īpaši uz bērnu darbu piespiedu kārtā ir arī darbs pie likumdošanas jautājumiem un arī trīspušu sadarbība ir atbalsts kapacitātes stiprināšanai, gan darba devēja organizācijās ir svarīga mūsu darba sastādē. Un esam sākuši strādāt pie otrās disentuāk programmas, un mēs uh, E, e, ļoti ceram, ka no šīs programmas un darba izrieties gan īstermiņa, gan arī garāk termiņa rezultāti. Lai arī e, kā mēs nevirzītos mūsu virzienā, mēs gribam likvidēt bērnu darbu un nelegālu darba praksi, mēs uzskatām, ka situācija ir jābūt ilgspējīgai un tāpēc ir jāievieš darba tirgus pasākums. Informēšana, kapacitātes stiprināšana turpinās būt par svarīgiem elementiem šajā darbā. It īpaši, ja tiek risināts problēmas vietējā līmenī. Nākamajā programmas fāzē mums ir jāskatās uz prioritāriem jautājumiem, kas ir saistīti ar Uzbekistānas ekonomikas modernizāciju, jo īpaši modernizācija, kas attiec uz lauksaimniecības sektoru. Ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar plašāku nodarbinātības politiku, darba drošību, darba inspekciju jautājums. Sadarbība, kas mums ir ar Pasaules banku, norāda uz vairākām jomām, kur eh, starptautiskajai organizāci darba organizācijai un Pasaules bankai būtu vēl jāturpina strādāt kopā. Uzbekistānas ministru kabinets eh, šā gada janvārī apstiprināja darba plānu eh, par mm, nodarbinātības nosacījumiem un nu, lauksaimniecības sektora. E, šis plāns tika mm, arī apspriests ar Startautisko darbu organizāciju pirms tā pieņemšanas, un plānā ir ietverti vairāk mm, prasību momenti, ko izvirzīs Pasaules banka un SDO. Uh, Um, īpaši tiek uzraudzīts darbā pieņemšanas nu, nosacījuma aspekts lauksaimniecībā, un, jo īpaši kokvilnas vākšanas joma. Uh, t te ir analizēti arī dažādi nodarbinātības veidi, kas prevalē sektorā. Šāds darbs ir ir pamats, un nu, tālāk seko kvantitatīvs pētījums. Un šajā pētījumā ir vērtēta situācija gan 2014. gan 2015. gadā, un šie rezultāti vēl joprojām tiek pētīti izpētīti. Pētījums eh, tiek eh, veikts eh, kā maisemniecība apsekojums un ir aptaujāts vairāk nekā 10 tūkstoši maisemniecības. Un um, ir secinājumi jau zināmi, un secinājumu apsekošana arī ļauj domāt par nākamajām aktivitātēm ražas novākšanas periodā un visi dati, kas ir nepieciešami mūsu organizācijai, tika doti no Uzbekistānas partneriem, un es jau gribēju tieši atzīmēt šo apaļo galdu pirms ražas no, vākšanas sezonas, kas notika Taškentā. Un pētījumā ir jau iezīmējušies eh, interesanti rezultāti. Apmēram 3 miljoni darbinieku piedalīsies ražas vākšanas eh, sezonas darbos. Tad eh, daži šādi darbinieki, nodarbināti ir brīvprātīgi, un da, dažādi darbinieki vai strādnieki um, ir spiesti piedalīties, un tas nenotiek brīvprātīgi. Un saskaņā ar datiem pēdējā uh, laikā tomēr strādnieki nu, piedalās uh, ražas vākšanas darbos brīvprātīgi jo šādas aktivitātes uh, nodrošina papildienākumu. Un pēdējo, pēdējā gadā to strādnieku skaits, um, kas ir spiests piedalīties vākšanā dēļ sociāla spiediena, tad šādu darbinieku skaits ir um, samazinājies. E, tie, kas piespiedu kārtā vāc kokvilnu, um, tad attiecībā uz, uz uh, šo te aspektu, tad galvenais darba faktors ir, ka viņiem ir jāmaksā par kāda cita darbu. Piespiedu darbs Un šeit, šeit ir ļoti svarīgi pārliecināt e, personu, ka neviens nevar piespiest e, kādu vākt kopvilnu, ja, e, ja par to netiek maksāts. Un arī to cilvēku skaits, kas negrib piedalīties nelegālā darbā, ir pieaudzis ļoti būtīgi. Starp 2014. un 2015. gadu ir aplēses, kam tāds darba Atteikšanās gadījumu skaits ir palielinājies no 640 4000 līdz pār par miljonam. Un no tiem tātad 80%, kas ir atteikušies, noraidījuši aicinājumu vākt kokvilnu, tad šie, kas atteicās, tie nesastapās ar negatīvām sekām. Kāds varētu uh, būtu negatīvas sekas. Teiksim, cilvēks tiek piespiests, lai viņš samaksā par kādu aizvietotāju, kas dosies viņa vietā vākt šo kokvilnu. Un um, šī maksa par aizvietotājiem, par aizvietotāju darbu, tas būs galvenais tāds um, punkts nacionālajā kampaņā, kur iesaistīsies arī valsts institūcijas un veselības aprūpas darbinieki e, pētījums un kampaņa par brīvprātīgu mm, cilvēku darbā ņemšanu. Te jau ir pirmie rezultāti šai kampaņā eh, mm, šajos gados, 14. 15. gadā. Eh, pētījumā ir norādīts, ka brīvprātīgi darbā ņemto darbinieku produktivitāte ir daudz lielāka. Labāki darba apstākļi, labāks atalgojums ir centrālais elements, eh, kas ļauj nodrošināt eh, to, ka modernā lauksaimniecībā tiek ievēroti eh, darba standarti fundamentālie. 1,7 miljoni strādnieku apgalvo, ka viņi, e, kuru gadījumā nākotnē turpinās vāks kokvilnu, 1,3 miljoni e, strādnieku apgalvo, ka mm, viņi brīvprātīgi piedalīsies šajā darbā, e, jo īpaši, ja būs augstāks atalgojums brīvprātīgi algoto, ir daudz, produktivitāte ir daudz augstāka nekā piespiedu darba veicēja produktivitāte. Un šādas produktivitātes ražīguma rādītājs varētu būt par 30% lielāks. Un tad, ja būs labāk apstākļi, tad ir iespēja teikt, ka visu ražu ir iespējams novākt ar brīvprātīgi rekrutētiem darbiniekiem. E, tālāk, pamatojoties uz mūsu pētījumiem, mums ir arī rekomendācijas, kas izriet no kvantitīvā pētījuma. Un mūsu rekomendācijas ir sēkojošas darbā pieņemšanas um, iestādēm ir jāsaņem um, pilnīgi informācija par to, kā vajadzētu ņemt darbā darbinieks un kas ir jādara tiem cilvēkiem, kas atsakās vākt kokvilnu. Informatīvās kampaņas ir jāstiprina, ir jābūt mērķiecīgām, tām ir um, arī jāuzlabo atalgojuma līmeņi un darba apstākļi. Startautiskā darba organizācija ir rekomendējusi, ka šie, šie te e, brīvprātīgie nosacījumi būtu jātiecina e, arī uz plašākiem lauksaimniecības darbiem. Un mēs esam veikuši arī pilotprojektus noteiktās vietās. Un visbeidzot, es gribēju pateikt dažos vārdos par monitoringu vai uzraudzību. E, pirmā vākšanas monitoringa aktivitāte tika veikta pirms vairākiem gadiem, kur galvenais akcents bija uz bērnu darbu. Uh, SDO 2015. gada sezonā ir mm, konstatējis, ka bērnu darbs vairs nav lielākā problēma un sociāli bērnu nodarbinātība ir kļuvusi pat nepieņemama, sociāli nepieņemama. Tas, protams, nenozīmē, ka bērni netiek nodarbināti, un mums noteikti nevajadzētu aizmirst par šo jautājumu, uzskatot, ka tas ir nokārtots. Pat ja sistemātiski bērni netiek nodarbināti, joprojām tiek pārkāpti un konsekventi tiek pārkāpti darba drošības standarti. Pēdējo uh, Trīs gadu laikā Uzbekistāns valdība ir ir spērus būtiskus soļus, soļus savās jomās. Vispirms ir veikta cīņa pret bērnu darbu un arī cīņa pret eh, darbu, kas netiek veikts brīvprātīgi, kas tiek veikts piespiedgārdā. Uh, Un, eh, jo īpaši ir uzlabot darba apstākļi šajā sezonā, ir uz, valdība uzņēmusies eh, noteikti saistības, un mūsu galvenais darbs ir sekot, kā šī apņemšanās tiek realizēta un eh, sistemātiskā veidā. Mēs eh, runājam ar mūsu partneriem Uzbekistānā un monitoringa un novērtēšanas pasākumi tieks, tiks veikti gan pirms ražas sezonas, gan arī ražas novākšanas laikā. Pasākumi ir aizsākušies jūlija beigās un nu, pēc dažām dienām jau sāksies arī kopilns eh, ražas vākšanas laiks, un eh, šajā laikā tiek veikts um, vizītes, tiek apmeklēts dažās institūcijas, arī medicīnas iestādes, un um, ir nolūks arī tālāk veikt darbību dažādos līmeņos. Vispirms ir pienācīgi darba apstākļu nodarbinātības nosacījumi, ir jau vairāk jāstiprina un arī jāievēro. Mēs esam pārliecināti, ka visi mūsu partneri Uzbekistānā un arī starptautiskai sabiedrībai ir nepieciešams konkrēti un un uh, konkrēti un produktīvi uzraudzīt uh, ap, ap, darba apstākļus un jādomā par to, kā tos varētu uzlabot un modernizēt. Un tā mēs uh, cenšamies pētīt arī, kādi pasākumi vēl ir nepieciešami, kas būtu attiecināmi uz lauksaimniecības sektoru. Mēs gribam, lai pilnīgi viss darbs, viss nodarbinātības aspekti notiktu um, pienācīgos apstākļos Uzbekistānā. Starptautiskā darba organizācija uzskata, ka um, ir uh, pēdējā laikā panākts būtisks progress nodarbinātības ziņā Uzbekistānā. Tomēr joprojām darbs nav, beig, nav beidzies un ir nepieciešams arī atbalsts, lai uzturētu sasniegumus, eh, to, kas ir sasniegts bērnu nodarbinātības jomā, un lai arī mm, valdība un sociālie partneri realizētu savus solījumus. Lielas paldies par uzmanību un es un kolēģi esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies Kalerkungam! Es esmu pārliecināts, ka deputātiem noteikti būs vesela rinda jautājumu, un tagad eh, došu vārdu šīs komitejas deputātiem, un vispirms, protams, eh, vārds Marijai Arēnas kundzei, kura ir referenta. Paldies! Um, šis dosie ir ļoti labi zināms mūsu komitejā, un eh, mums jau ir arī attiecīga sadarbība, sākot jau no 1999. gada. Mēs atceramies arī šo tekstilu protokola ratificēšanas uh, viet, uh, uh, lietu kas bija 1999. gadā. Un mēs esam arī ar Intkomitejas palīdzību saistījušies ar dažādām neval, nevalstiskām organizācijām un esam organizējuši dažādas monitoringa grupas un pēdējā uh, Eh, ir datēta ar 16. gada martu, tur um, tika iesaistīti dažādi iesaistītie, arī, um, arī ārējās darbības dienas, arotbiedrības un citi nevalstiskie organi un arī valsts pārstāvji. Un 2011. gada decembrī tika formulēts arī rekomendācijas, un galvenais akcents ir cilvēktiesību uzlabošana, um, jo īpaši akcents ir tiek likts uz bērnu piespiedarbu izbeigšanu, nu, piespiedarbu izbeigšanu vispār. Es gribētu atzīmēt um, lielo darbu, kas ir paveikts arī sadarbībā ar Uzbekistāns valdību, bet uh, tikpat uh, lielā mērā mērā arī ar arotbiedrībām ir e, šie iesaistītie strādā kopā ar mums, lai cīnītos pret bērnu darbu un piespiedu darbu, un mēs gribam, lai darba apstākļi būtu pieklājīgi un pienācīgi. Un šie darbi, kas ir sākušies um, Uzbekistānā, tie ir jāturpina um, izpildīt. Un dažreiz e, e, un, mēs varam teikt, sadarbība ir vislaba, un arī arotbiedrības eh, ir, uzbek arotbiedrības eh, ir novērotas statusā arī starptautiskā organizācijā iestāžat. Mēs um, arī gaidam lēmumus tuvākajos mēnešos eh, par šo jautājumu. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam politiskajai situācijai val, valdības ziņā Uzbekistānā, te ir izmaiņas Un mēs ļoti ceram, ka būs arī reāla eh, lēmumu kontekstualizācija, tas ir ieviešana un arī <coughs> protokols, tā paplašināšana. Mēs ļoti ceram, ka tas tiks arī um, realizēts un, un tādā veidā mēs um, varēsim arī izpildīt mūsu uzdevumus un uh, attiecībā uz šo jautājumu varēsim panākt pie konkrētākiem rezultātiem. Es gribētu pateikties visiem iesaistītajiem par šo darbu. Īpaši es gribētu atzīmēt, um, ka Uzbekistāns gatavību atvērtā veidā akceptēt arī novērošanu, arī no starptautisku organizāciju puses, un tā mums ir tāpēc arī šāda um, vienošanās ar Uzbekistānu sadarbības formā. Paldies par darbu! Daitana. Paldies referentē. Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms tautas partijas grupas pārstāvis Daniels. Dārgie kolēģi, Kvistēt Rovalas kundze, ēnu referenti nevarēja ierasties. Un viņa lūdz jums nodot sirsnīgus sveicienus un uh, uh, arī uh, neskatoties uz joprojām esošām problēmām, piekrista protokolam pašreizējā versijā. 2011. gada rezolūcijā mēs lūdzām Uzbekistānu veikt nepieciešamās reformas, lai varētu paplašināt uh, tirdzniecību tekstilu izstrādājumu jomā. Jāsaka, divu gadu laikā uh, Uzbekistānā ir panākt ievērojumu uzlabojumu, lai gan joprojām netrūkst arī deficītu. Un, eh, jā, joprojām ir piespiedu darbs. Un šeit vēl ir viens formulējums - significant positive development, ir nu, ievērojams, eh, ievērojama pozitīva attīstība. Nu, ar to vien nav gana, ir jāturpina šie uzlabojumi ieviest, un mēs esam nonākuši uh, pie tāda. Uh, posma, kad mums ir jāturpina Uzbekistāna atbalstīt uz uzsāktā reforma kursa, un uh, viņi ir jāmudina uh, ieviest turpmākas reformas, panākt uh, tālākus uzlabojumus. Un, uh, ja viņi to nedarīs, tad, protams, mēs varētu pārdomāt mūsu attieksmi, bet mums vajadzētu atbalstīt šo valsti un uh, tai palīdzēt, lai tā varētu arī pietiekami labi uh, integrēties starptautiskajās organizācijās. Un ņemot vērā politiskā situācija pašreiz, Mums noteikti ir jāsako valstī notiekošajam. Mēs gal galā rūpējamies par cilvēkiem. Paldies! Uh, thank you very much. Uh... Lielas paldies! Es saprotu, ka EKR grupai komentāru patreiz nav. Tagad došu vārdu Dakols kungam lūdzu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo labo uh, priekšlasījumu un varbūt, ka būtu piemēroti teikt, ka Uzbekistāna ir jauna demokrātija. Mēs vēlētos arī atbalstīt uh, Uzbekistānu, jo mums ir svarīgas tādas vērtības kā demokrātija, cilvēktiesības, uh, vārda brīvība. Protams, pamatiesību jomā Uzbekistānā ir vēl daudz darāmā. Un, ja mēs gribam turpināt uh, tirgoties ar Uzbekistānu un uh, izkopt savas divpusējās attiecības, tad. Uh, ir jādomā par pozitīvu attīstību, par viņu atbalstu un ir patiešām uh, kaut kas jādara lietas labā un uh, jāpalīdz šai jaunajai demokrātijai, lai tā var attīstīties pareizajā virzienā. Un es uh, domāju, ka tieši šajā kontekstā mums tas ir jāpaturprātā. Mums ir jāuzsver uh, savas vērtības arī tirzniecības politikas ietvaros un katrā ziņā nedrīkst izmantot dubultus standartus un ir jāizmanto pilnīgi identiski standarti visiem partneriem. Un, uh, jā, pozitīva attīstība ir vērojama šajā valstī, Mums ir uh, jāturpina darbs, un uh, es domāju, ka sarunas ar Uzbekistānu noteikti ir jāturpina. Pēdējo dienu laikā mēs esam daudz uh, sprieduši par Uzbekistānu, un jāsaka, ka uh, valdības maiņa ir notikusi. Es gan vēl uh, googlē neatradu ziņas, vai Ismēls Karims joprojām ir dzīvs, jo mēs dzirdējām dažādas baumas par viņa sekotājiem, bet jāsaka, ka tādā veidā arī varbūt ir iespējami turpmāk demokrātiski uzlabojumi. Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies! Un tagad došu vārdu goja grupas pārstāvēm. Helmuts Šolts kungs lūdzu. Thank you, Čenda. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties Startautiskās darba organizācijas pārstāvim par sniegto pārskatu attiecībā uz bērnu piespiedu darba situāciju Uzbekistānā. Tā ir problēma, kas ir bijis, bijusi viens no galvenajiem tematiem uh, mūsu debatēs par situāciju Uzbekistānā jau kopš 2011. gada. Gribētu uzsvērt, ka sabiedrības un neatkarīgu ārotbiedrību iekļaušana ir ļoti svarīga, lai uzlabotu bērnu situāciju Uzbekistānā. Uh, Tas nozīmē, ka bērnu piespiedu darba izskaušana ir eh, galvenais priekšnosacījums, eh, lai eh, atgrieztu vispārējo preferenču sistēmas plus darbību attiecībās ar Uzbekistānu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā darba organizācija nepārtrauktu eh, situācijas novērošanu, tas ir no vienas puses, bet no otras puses mums ir arī jāskatās eh, citu starptautisko organizāciju ziņojumos, piemēram, cilvēku ties, Human Rights Watch cilvēku tiesību aizstāju organizācijas sagatavotie ziņojumi un uh, citu neatkarīgu nevalstisko organizāciju sagatavotie ziņojumi. Es domāju, ka um, galvenais jautājums ir e, šī piespiedu bērnu darba e, izskaušana, un kā jau referents no starptautiskās darba organizācijas uzsvēra šodien, ja es pareizi saprotu, ir uh, panākta situācijas uzlabošanās, bet ir Jāsako tālākai situācijas attīstībai, nodrošinot visu trīs uh, pīlāru vertikālo integrāciju, kur tiek iesaistīta valdība, arotbiedrības un darba veicēji. Uzbekistānas arotbiedrība federācija ir pasvītrojusi, uh, ka uh, sistēma balstās uz uh, ciešu sadarbību starp šīm trim iesaistītajām pusēm, un šī sistēma ir jāuztur un jāuzlabo. Tas nozīmē, ka jā, ir nepieciešama sadarbība, bet ir jāveicina ārotbiedrība autonomija, ir jānodrošina to iespēja uh, iziet demonstrācijās, streikot, lai uh, izskaustu ne tikai uh, bērnu piespiedu darbu, bet jebkādu citu, cita veida um, eksploatāciju. Šī uh, situācija vēlreiz apliecina to, ka uh, darba tiesību nodrošināšanai ir nepieciešama demokrātiska miedarbība starp trim valsts pārvaldes uh, pīlāriem, un par to ir runa arī um, Human Rights Watch ziņojumā. Tur ir teiks, ka 2015. gadā joprojām miljoniem cilvēku tiek piespiesti uh, strādāt eh, kokvilnas eh, novākšanas nozarē. Jautājums, cik daudz no viņiem to dara brīvprātīgi un cik liels īpatsvars ir to cilvēku, kur veic šo darbu piespiedu kārtā. Otrakārt, vēl uh, viens svarīgs priekšnosacījums ir nodrošināt to, lai Uzbekistānas iedzīvotājiem ir tiesības īstenot eh, savas darba tiesības, nepaļaujoties tikai uz šo vertikālo struktūru. Startautiskās darba organizācijas 87. konvencija, kas eh, paredz strādājošo tiesības uz pulcēšanos un viedokļu izteikšanu, šī konvencija nav ratificēta joprojām Uzbekistānā. Startautiskajām organizācijām un uzņēmumiem ir arī jāuzņemas daļa atbildības šajā situācijā, un es domāju, tas ir arī mūsu pienākums paraudzīties, kas notiek aiz eh, aiz kariem, eh, lai objektīvi novērtēt Uzbekistānu Pakistānas arotbiedrību spēja rīkoties šajā situācijā. Piemēram, startautisko uzņēmumu īpašais status dod viņiem iespēju izslēgt no kolektīvajiem nolīgumiem eh, tādas normas, eh, kā piemēram darba algas noteikšana eh, un un citus svarīgus nosacījumus. Tā kā šeit mēs redzam zināmu pretrunu starp um, to, uh, kādu praksi realizē starptautiskas uh, um, multinacionālas uh, kompānijas Uzbekistānā un kādas ir noteikts starptautiskās um, demokrātijas un darba tiesību prasības Uzbekistānai. Es domāju, ka Arēnas kolons ir ļoti veiksmīgi iestrādājis rekomendācijas šajā ziņojumā, un es domāju, ka mums vajadzētu to ņemt vērā, un mums vajadzētu um, likvidēt uh, nepilnības, kam īsi pieskāros, un visbeidzot es domāju, ka nākotnē Mums vajadzētu vairāk raucīties ne tikai uz darba jautājumu, bet uz vispārīgo cilvēktiesību situāciju valstī. Paldies! Paldies! Tālāk eh, dodu vārdu EFDD. Eh, zaļajiem. Nē, neviens no nevēlas izteikties. Mums ir divi kolēģi no AFET komitejas, eh, kas piedalās šajā diskusijā, un AFET atzinuma autors Lunačeka kungs lūdzu vārds jums. Es atvainojos, Lunačeka kundze, vārds jums. Paldies! Vispirms vēlos eh, apsveikt Uzbekistānu par progresu, kas panāks kopš 2011. gada. Es atceros, ka es arī piedalījos debatēs un apmeklēju Uzbekistānu, un es atceros, ka uh, mēs parlamentā bijām ļoti nobežījušies par situāciju, un 603 deputāti plenāra sēdē nobalsoja par uh, rezolūciju, un tikai 8 pret. Līdz ar to tas pierāda to, ka mēs bijām tiešām nobežījušies par situāciju Uzbekistānā. Bet tiešām daudz ir padarīts, lai izskaustu bērnu piespiedu darbu. Protams, vēl ir atsevišķi gadījumi, bet kopumā eh, sabiedrībā sociāli eh, šāds bērnu piespiedu darbs vairs netiek akceptēts. Ja runājām eh, par piespiedu darbu kā tādu, tad šeit kā dzirdam arī no SDO pārstāvi, ir zināms progress panākts, bet mēdījos un no starptautiskā organizācija puses izskan bažas par to, ka joprojām valdība sagatavo publisko organizāciju darbinieku sarakstu, kam ir jāstrādā kokvilns laukos. Un pat ja viņi saka, ka viņus nespiež doties uz uh, koku un saražas novākšanu, tad joprojām šis sabiedriskais spiediens ir ļoti spēcīgs. Un Fergāns ielējā mēs redzām, ka skolotāji un medicīnas darbinieki tiek vesti uz koku vilnas laukiem, lai, piemēram, nolasītu kaitēkļus, kas kaitē um, ražas um, apjomam. Tādēļ es gribētu vērsties pie starptautiskās darba organizācijas un lūgt pagaidīt, kamēr e, mēs redzam e, gan SDO, gan citu starptautisko organizāciju ziņojums. Es saprotu, ka šie ziņojumi būs gatavi decembrī. Gribētu dzirdēt arī SDO apstiprinājumu tam. Un tad mums būtu jāņem vērā um, apliecinājumu par to, kas notiek patreiz, jo patreiz tur norit ražas novākšana. Kopumā jāsaka, esmu priecīga par to, ka ir liels progress panākts, bet pierādījumi liecina par to, ka ar to nepietiek, un vēlos atgādināt par to, ko mēs teicām savā ziņojumā 2011. gadā. Un es citēju ir ieviestas konkrētas reformas, un tās ir devušas konkrētus rezultātus, un piespiedu darbs un bērnu darbs pakāpeniski tiek izskausts. Bet es gribētu ierosināt sekojošo. Es zinu, ka INTA koordinātori ir Eh, nolēmuši balsot par šo jautājumu komitejā decembrī, un es gribētu arī norādīt, ka eh, būtu vērts atlikt eh, šo lēmumu par mēnesi, lai mēs varētu ņemt vērā SDO ziņojums un citas starptautiskās organizācijas ziņojums, kur tiks apskatīta situācija patreizējā ražas novākšanas ciklā. Es domāju, ka mums nevajadzētu sasteigt šo procesu, un es domāju, ka viens mēnesis mums neko lielu nemainīs. Un es domāju, jūs man piekritīsiet, ka kad mēs nezinām, kā attīstīsies politiskā situācija tuvākajos mēnešos, un ir pagājuši 25 gadi kopš neatkarības atjaunošanas Uzbekistānā, uh, Es domāju, ka šādos apstākļos mums vajadzētu turpināt sekot situācijai un ņemt vērā konkrētus pierādījumus par esošo situāciju. Man ir jautājums SDO pārstāvim. Jūs teicāt, ka lielais vairums cilvēku uh, Uh, brīvprātīgi dodas uz ražas novākšanu. Valstī, kur ir plašas represijas, kā jūs uh, varat būt droši, ka cilvēki nevis vienkārši saka jums, ka viņi iet brīvprātīgi, bet ka tas patiešām arī ir brīvprātīgi, ka tas nav um, brīvprātīgi piespiedu kārtā darīts? Kā jūs uzzinat, vai kāds ir tās metodas? Piemēram, vai runājot ar cilvēkiem, jūs tiekties viens pret vienu ar eh, šiem cilvēkiem, kas atbild uz jūsu jautājumu, vai arī jūs tikšanās brīdī klāt ir kāda oficiāla amatpersona no Uzbekistānas valdības struktūrām. Bez tam, ja runājam par eh, vidas aizsardzības aspektiem, tad es domāju, ka mums, kā Eiropas Savienības parlamentām, vajadzētu veicināt lauksēmniecības nozars diversifikāciju, jo mēs zinām, ka Uzbekistānā kokvilnas ražošana ir um, monokultūras. Um, kokvilna ir monokultūra Uzbekistānas lauksēmniecībā. Un es domāju, ka mums vajadzētu veicināt tātad eh, šīs lauksaimniecības diversifikāciju. Un visbeidzot vēro, vēlos vēlreiz atkārtot to, ko es teicu, ka mums vajadzētu pagaidīt, kamēr tiek publiskoti SDO un citas starptautiskā organizācija ziņojumi par šīs ražas novākšanu. Paldies tālāk dodu vārdu Kukanu kungām, kurš ir tautas partijas eh, grupas ēnu referents AFET komitejā. Kukanu kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Es biju EPP eh, ēnu referents Eiropas Savienības centrālās Āzijas stratēģijas pārskatīšanā. Un uh, Mūsu sadarbība ar šī reģiona valstīm ir ļoti svarīga, un es uzskatu, ka mums vairāk vajadzētu koncentrēties tieši uz šī reģiona valstīm, jo ikviena no tām ir atšķirīga. Tādēļ mums ir nepieciešama īpaši izstrādāta pieeja katrai no valstīm šajā reģionā. Dažas īsas piezīmes par šo konkrēto ziņojumu. Es esmu pārliecināts, ka uh, tālāk sadarbība ar Uzbekistānas iestādēm noteikti ir vēlama un ir jāatzīst progress, kas ir panākts. Tajā pat laikā mēs varam piekrist vai nepiekrist, vai šis progress ir liels vai neliels vai ierobežots, bet lai kā nebūtu, progress ir panākts. Un es domāju, ka tādējādi vai citādi tas būtu jāatzīst un mums vajadzētu atbalstīt šīs valsts tālāku demokratizācijas procesu, protams, rūpīgi sekojot situācijas attīstībai. Kas attiecās uz starptautiskās darba organizācijas eh, novērošanas ziņojumu, par 2015. gada rudens raža, ražas novākšanu. Um, mēs visi zinām, ka Uzbekistāna nav pasaules tirsniecības organizācijas dalībniece, tādēļ mums ir nepieciešami atsevišķi nolīgumi arī tekstilrūpniecības nozarē. Šajā ziņā vēlos atbalstīt piekrišanas procedūras atdzīvināšanu. Tālāk vai atlikt balsošanu? Nu, man šķiet, ka šeit vajadzētu plašāks diskusijas par to. Gribētu atgādināt, ka pēdējos trijos gados mēs visu laiku esam atlikuši, atlikuši un atlikuši. Vai mēs grasamies turpināt tādā garā? Es domāju, ka tas ir nepamatot. Patreiz ir septembris sākums. Es saprotu, kādēļ, Ulrika, jūs ierosinājāt atlikt balsošanu par mēnesi, bet es nezinu, vai decembrī eh, nebūs atkal kāda atruna uh, par to, ka ir jauns prezidents, jauns valdības sastāvs un ka atkal vajadzētu atlikt balsojumu. Es domāju, ka mums būtu jārīkojas atbildīgāk. Un tādēļ es domāju, mm, lēmumu par atlikšanu šodien vēl nevajadzētu pieņemt. Paldies par šiem komentāriem. Neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Tādēļ es dodu vārdu komisijas pārstāvim Submeles kungam, kurš ir Eirodakta tirzniecības ģenerāla direktorāta pārstāvis. Much, uh, uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, gribētu īsumā rezumēt to, kāda ir mūsu pozīcija un arī pastāstīt eh, nu, nedaudz tādu fauna informāciju un tirdzniecību ar uh, Uzbekistānu regulē uh, kopš 99. gada spēkā esošā partnerības nolīguma parametri un Eh, šis teksts eh, ir bijis spēkā kā nolīgums līdz 2004. gadam, bet kopš 2004. gada, eh, kad nolīgums termiņš beidzās, nav vairs tādu līgumu uh, saistošu attiecību. Un protokols, par ko šodien spriežam, ir domāts, kā mainīt partnerības nolīgumu, grozīt to, lai varētu to pielāgot jaunajam aptvērumam. Mēs vēlamies, protams, uzlabot tirzniecību un uh, arī uh, domājot par ES eksportiem, uh, par preferencēm un tā tālāk. Mēs īstenībā runājam par tādu nozari, kur uh, nu, tirzniecības apjoms ir visai ierobežots, it sevišķi ņemot vērā Uzbekistānas kokvilnas importus Eiropas Savienībā. Uzbekistāna ir sestais lielākais ko, eh, kokvilnas ražotājs un piektais lielākais eksportētājs pasaulē. Piecdesmit četri miljonu eiro apmērā uz uh, e Eiropas Savienību. Tas tiek eksportēts ņemot vērā uh, vienu miljārdu kopumā. Un Komisija ar gandarījumu konstatē, ka norisinās sadarbība starp eh, SBO un Uzbekistānu. Mēs ļoti aktīvi ar abām pusēm esam sarunājušies jau vairāk gadu garumā un kopš 2011. gada, kad tika pieņemta Eiropas parlamenta rezolūcija, mēs daudz darījām, lai šī sadarbība patiešām vainagotos panākumiem. Un tāpat ar prieku varam Uh, skatīties, ka sadarbība kļūst aizvien struktūrālāka un uh, stabilāka. Un uh, sadarbība atver arī ļoti lielu interesēto pušu uh, Eh, skaitu no Uzbekistānas. Un SDO pārstāvi teica, ka ir bijušas arī vairākas programmas, proti pienācīgs darbs eh, no 2014. līdz 2016. gadam eh, un 16. gada janvāra rīcības plāns, lai risinātu piespiedu darba jautājumus, ka arī kvalitatīvi un kvantitatīvi pētījumi ir veikti. Mēs noteikti atbalstām šādu sadarbību un esam to nolēmuši darīt arī turpmāk. Tāpat komisija priecājas par uh, labajiem attīstības rādītājiem, ko esam vērojuši Uzbekistānā. Daudzi no jums jau minēja, ka ir panākts uh, ievērojams progress, arī mēģinot izskaust bērnu darbu. Un mm Ja mēs runājam par piespiedu darbu, eh, protams, eh, tas joprojām ir aktuāls jautājums, bet mēs eh, pateicoties pētījuma rezultātiem varam konstatēt, ka ir uzņemts pareizais kurs. Viss nav padarīts, bet Uzbekistāna patiešām cenšas Es gribētu pieminēt arī to, ka tika organizēts informatīvas kampaņas, notika saziņa ar sabiedrību, un pirmo reizi pagājušā gada laikā mēs redzējām, ka arī uh, ražas novākšanas laikā uh, skolas turpināja darboties. Un ko tad mēs darīsim tagad? Kā rīkoties tālāk? Komisija gandarīt konstatēja, ka parlamenta darbs turpinās, lai dotu piekrišanu tekstam un protokolam. Mēs ceram, ka process noslēgsies jau visai drīz, nu, 16. gada ietvaros, un gribam jums apliecināt, ka turpināsim tāpat ļoti aktīvi sadarboties ar Uzbekistānas iestādēm, lai viņi apzinātos, cik ļoti svarīgi mums ir bērnu un piespiedu darba izskaušana. Un uh, turpināsim arī sadarboties ar SDO, atbalstot viņu veikumu situācijas kontrolēšanā. Tāpat daži vārdi par to, ko teica daži kolēģi par Uzbekistānas tautsaimniecības dažādošanu. Mēs eh, vienmēr esam Uzbekistānu eh, atbalstījuši attīstības ziņā un eh, domājam arī par to, kā viņiem palīdzēt labākā ūdens resursu apsaimniekošanā un arī Protams, ir jātīst citas tautsēmniecības nozars, nevar visu eh, nu, balstīt tikai uz uh, eh, kokvilnas audzēšanu. Un, starp citu, kokvilnas ražošana Uzbekistānā ir um, samazinājusies apjomos, līdz ar to var teikt, ka viņi uh, saprot, ka ir jādažādo tautsaimniecība. Uh, Paldies, saka priekšsādētājs, paldies par šo informāciju. Vai kādam ir komentāri, piezīmes? Yeah, thank you very much. Uh... Paldies. Daži komentāri, jo daudz kas jau ir izskanējis. Jāsaka, ka Eiropas Savienība ir darījusi ļoti daudz pirms kādiem trim, četriem gadiem, lai uh, atsāktu šo satuvināšanos starp Uzbekistānu un SDO. Protams, pašā sākumā mums nelikās, ka tas būs ļoti vienkārši. Un jāsaka, ka tas, kas notiek tagad, eh, mums patiešām eh, ļauj cerēt, un mēs atbalstām SDO eh, veikumu Uzbekistānā pēdējo 3-4 gadu laikā. Palūkojoties uz Uzbekistānā notiekošo, jāsaka, ka Uzbekistāna ir viena no rētajām valstīm, kurā ir panākts tik milzīgs progress. Un tie nebija viegli jautājumi, kas tur bija jārisina, piemēram, piespiedu darbs, bērnu darbs, viņi ir panākuši nu dienu daudz ļoti īsā laika posmā. Viņi ir pelnījuši uzslavu un tas gan nenozīmē, ka tagad viņi var atpūsties un viss ir paveikts. Mēs arī turpināsim sekot tur notiekošajam. Tajā skaitā arī šogad Un mums joprojām ir iespējas turpināt uh, eh, SDO veikto novērošanu valstī, un mēs to varēsim darīt arī nākamgad, ja tāda nepieciešamība būs. Un nedrīkst pieļaut, ka uh, tur viss sāk darboties autopilotā, kad beigsies piekrišanas procedūra. Ņemot vērā valstī pēdējo 3-4 gadu laikā pieredzēto, jāsaka, ka ir paveikts nu dienu daudz, un, protams, mēs nevaram arī ātri prognozēt tādu uh, procesa beigu datumu. Un, ja nepieciešams, tad uh, nu, novērošana norisināsies arī nākamgad. Ja mēs runājam par priekšnosacījumiem, kas bija jāizpilda, kas bija minēti 11. gadā parlaments sagatavotajā ziņojumā, tika teikts, ka Uzbekistānai vajadzētu strādāt pie tā, lai izskaustu gan piespiedu, gan bērnu darbu. Tas ir gandrīz paveikts, jo, nu, Bērnu darbs ir gandrīz pilnībā izskausts, eh, bet eh, šis tas vēl ir jāveic eh, piespiedu darba izskaušanā. Un vēl. Mums ir attīstības sadarbība izveidota ar Uzbekistānu, kas ir veltīta uh, vienai nozarei, proti lauku reģionu attīstībai. Uh, Tādēļ sadarbības ietvaros mēs varam viņiem palīdzēt um, lauksaimniecības reformu veikšanā un arī uh, ekonomikas diversifikācijā, pieminot šeit uh, kokvilnas ražošanu. Tas uh, norisinās sadarbībā ar Pasaules banku, nu, un mums tur ir ļoti labas iestrādnes uz vietas. Uh, ceram, ka šo procesu uh, varēs ātri noslēgt. Paldies! Paldies par visiem komentāriem un šķiet, ka šeit ir divi svarīgākie jautājumi ir uh, bērnu darbs un piespiedu darbs. Uh, tika arī vairāki jautājumi uzdot par to, ko tad ir darījusi SDO. Jūs varēsiet tad uz tiem arī atbildēt. Yeah, thank you very much. Paldies. Pirmām kārtām uh, gribēju jums uh, pateikties par siltajiem vārdiem, kas tika veltīti mūsu pūliņiem. Varbūt sākumā dažas tādas vispārīgākas piezīmes pirms dot vārdu Tapiolas kungam, kas ir mūsu eksperts. gribēju pateikt, ka mēs sākām strādāt Uzbekistānā 13. gadā. Un tie ir e, bijuši tikai trīs gadi, bet ir panākts patiešām ievērojams progress. Gribēju teikt, ka uh, uh, ir mainījusies domāšana sākumā bija nu, tāda attieksme, nu, nu, laiks rādīs, redzēsim, kas notiks, bet tagad ir izveidojusies patiešām tāda auglīga sadarbība. Jāsaka, ka pamat ietver uh, num, numur septiņi ratifikācija būs viens no mūsu galvenajiem mērķiem, un jāsaka, ka tas, kas tagad notiek Uzbekistānā, ir ļoti cerīgi, uh, un mēs arī uh, vēlējāmies paplašināt savu sadarbību, domājot par šo pienācīga darba uh, Eh, programmu, ko eh, vēlējāmies ieviest eh, valstī, un esam patiešām redzējuši arī daudz tādus iedrošinājušus signālus. Ja mēs runājam par ziņojumu piemērošanu, nu, decembris varētu būt pats optimistiskākais datums. Ir jāsadarbojas ļoti cieši ar partneriem Uzbekistānā, Un decembris ir nu, tāds ļoti optimistisks termiņš, bet eh, ja mēs varētu, nu, ja mēs ļoti pacenstos, mēs to varētu panākt. Paldies, tagad došu vārdu Tapiolas kungam, kas atbildēs uz pāriem jautājumiem. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies par uzdotajiem jautājumiem un gribēju tikai pateikt, ka visā novērošanas procesā mēs esam eh, tagad eh, nonākuši tādā jaunā etapā. Mēs esam apzinājuši situāciju uz vietas un sākumā mēs gribējām vienkārši noskaidrot, kas tad notiek valstī, jo viedokļi bija nu no dienu kardināli pretēji. Bet izvērtējot gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos aspektus, varam secināt, kas tad īsti būtu jādara, lai varētu pilnībā izskaust bērnu darbu un garantēt, ka šī tendence neatgriezīsies Uzbekistānas ikdienā. Un vajadzētu samazināt arī piespiedu darba riskus. tika pieminēts arī uh, Human Rights Watch darbs Uzbekistānā. Mēs arī esam ar viņiem tikušies. Es nedomāju, ka mēs esam uh, nu, pretēji noskaņot, ka mūsu viedokļi par to, kas notiek uz vietas, ir ļoti atšķirīgi. Ir cilvēki, kas brīvprātīgi uh, nolasa kokvielu, nu ir citi, uz kuriem tiek izdarīts spiediens. Un ir arī, nu, piespiedu darbs. Un mēs turpinām uh, pētīt, uh, kas tad īsti notiek uh, kokvilnas laukos. Un Pateicoties novērošanas instrumentam, mēs ļoti uzmanīgi sekojam tam, kā var uh, mainīt darbā ņemšanas uh, metodes. kādi vēstījumi tiek pausti dažādās kampaņās, kā cilvēki tiek pieņemti darbā un tā tālāk. Mēs pie tā strādājam ļoti aktīvi, kopīgi ar Uzbekistānas pārstāvjiem un Mēs, protams, ļoti aktīvi sadarbojamies novērošanā ar Pasaules banku un tiks arī sagatavots ziņojums par uh, mūsu veikumu. Un jāsaka, ka raža tiek novākta uh, oktobrī, oktobra beigās. Mēs uh, novembrī tātad laidīsim klajā savu ziņojumu, kas tiks izstīts gan Pasaules bankā, gan SDO ekspertu komitejā. Es domāju, ka tas ir īstais brīdis, kad mēs varam izdarīt secinājumus par pašreizējo situāciju. Mēs, protams, nenogurstoši sekojam uz vietas notiekošajam. Mēs esam arī veikuši aptaujas mājasaimniecībās, salīdzinot 14. un 15. gadu. Mēs esam aptaujājuši cilvēkus, mēs esam uh, sadarbojušies ar Uzbekistānas partneriem, kas nav valdības struktūras. Esam sadarbojušies ar īpašu ekspertu grupu, bet visi dati tiek analizēti SDO, un tie mums ir pieejami. Protams, aptaujas mājasemniecībās tiek veiktas, ir nu, sagatavoti jau jautājumi. Mums ir jāsaprot, nu, kur ir tie jautājumi, uz kuriem varbūt nav tik vienkārši izdzirdēt atbildes. Bet mēs aptaujājam ļoti daudz cilvēku. Mums jautājums, protams, vēl ir jāapkopo, jāanalizē. Un tad mēs varētu arī jums piedāvāt plašāk izklāstu. Paldies. Okay, Paldies. Paldies visiem, paldies par sniegto informāciju, un mēs patiešām arī eh, turpināsim um, sadarboties ar SDO apkopot jaunāko informāciju, un es domāju, ka mums vajadzētu noslēgt debats. Tagad došu vārdu Marijai Arēnai. Merci. Euh, Paldies. Dažas lietas par to, kas šeit izskanēja. Par uh, saturu dažādā līmenī mēs šeit dzirdējām, bet tomēr vairākums uh, atzina. Uh, Eh, darbu veikumu, piespiedu darba un, un bērnu darba jomā. Protams, šeit ir progress bijis eh, dažāds, varbūt dažās, dažos gadījumos nav pietiekams šis progress bijis, bet kopumā eh, virzību uz priekšu ir bijusi. Tā šeit mēs dzirdējām. Tālāk mm, arī jautājums par progresu. Tas nav tāds vienreizais pasākums, tas ir process, un procesa gaitā ir veikti pasākumi, lai aizsargātu bērnus un arī darbiniekus no piespiedu darba sekām. Un vēl ir svarīgi varēt arī paust šos pozitīvos soļus, kā arī izteikt mūsu uh, rekomendācijas no parlamenta puses, un mēs šajā rezolūcijā arī rakstam, ka šī te protokola ratifikācijas atcelšana varbūt neļauj mums pilnvērtīgi izpaust visas um, savas rekomendācijas, un lai tās tiktu izpildītas, katrā ziņā mēs esam um, ar mūsu darbiem, mēs paužam arī politisko informāciju, ko mēs adresējam. Uh, Eh, Uzbekistānas valdībai un arī veicina viņa darbus iepriekš minētajos virzienos. Un mums ir arī jāievēro laika grafiks, mums ir jāspēj lēmt pēc iespējas ātrāk eh, par šo tekstilu protokolu, un tāpēc mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk mūsu komitejā izrunāt šo jautājumu ar koordinatoriem, lai mēs varētu apstiprināt šādā formātā un tālāk. Uh, turpināt darbu. Es gribētu pateikties visiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Un neviens no tiem, kas piedalījās debatēs, nav, neteica, ka situācija ir ideāla, ka visi ir sakārtot. Katrā ziņā mums ar mūsu rezolūcijas darbiem ir jāpauž mūsu pozīcija Uzbekistānas valdībai. Paldies, protams. Es tā kā esmu mm, šīs sanāksmes vadītājs, un man nav nekādas tiesības paust nekādas idejas par kalendāro plānojumu, to lems koordinātori, bet uz šo brīdi es gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies šajā svarīgajā diskusijā. Uz šo brīdi laika plānojums varētu būt sekojošs ziņojumu projekts būtu 12, nu, to mēs izskatīsim 12. oktobrī, Un eh, katrā ziņā mēs precīzāk lemsim par šiem laikiem kaut kad nākamajās sanāksmēs. Līdz ar to mēs esam pabeiguši diskusiju par šo jautājumu, un tagad mums ir 22. punkts mūsu darba kārtībā Eiropas Savienības rīcības plāns savaļu dzīvnieku un nav nelikumīgas tirniecības apkarošanai. Mums šī tēma ir ļoti svarīga mūsu komitejas darba kārtība. Mums ir bieži arī iepriekšējie ziņojumi, un tagad atzinuma autore ir Emma Klarkina, un došu jums vārdu. Paldies, kolēģi! Paldies arī ēnu referentiem! Eiropas Savienības rīcība plāns savaļas dzīvnieku augu nelikumīgas apkarošanai priekšsēdētājs. Eh, būtu ļoti jauki, ja mēs varētu arī saklausīt, sadzirdēt eh, referents teikto, tāpēc eh, kolēģi, lūdzu, vai jūs nevarētu turpināt savas diskusijas ārpus šīs telpas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju teikt, ka es rīcības plāns ir daļa no plašāks programmas, lai apkarot savu dzīvnieku augu nelikumīgu tirzniecību. Mēs, protams, apkarojam šāda veida nelikumīgu tirzniecību un plānā ir atzīts eh, arī tehnoloģiskais sadarbības un tirzniecības prioritāšu jautājums. Tomēr ir ļoti svarīgi varētu atrast kādu kopjo līniju starp atzinumiem. Tātad vajadzētu sastatīt mūsu atzinumu, NV atzinumu un arī agrāk ag ag ag pieņemto ziņojumu. Uh, Um, un tāpēc nedrīkstam arī zaudēt šo tehnisko aspektu starptautisko tirdzniecības instrumentu ziņā. Um, mums ir jāspēj apkarot savaļu dzīvnieku augu nelikumīgu tirzniecību, mēs esam tiekušies ieparatīvi tam Eh, no 8 līdz 20 miljoniem eiro gadā ir šis eh, tirniecības eh, apgrozījuma aprēķins apmēram. Un, piemēram, vakar mēs saņēmām satraucošas ziņas par savas ziloņu tirniecību, kas ir būtiski pieaugusi pēdējā gada laikā. Uh, tas viss uh, ir ar ļoti negatīvu ietekmi un arī attiecīgi mēs vērtējam negatīvi arī likumu varas īstenošanu attiecīgas kārtējās valstīs. Um, mēs arī negribam destabilēt situāciju. Mēs cīnāmies ne tikai vidas aizsardzības jomā. Um, šeit ir jāņem vērā arī šis aspekts, ka ir finansējums, kas nāk korumpētā veidā dažādiem re, režīmiem dēļ šādas tirzniecības. Mēs strādājam pie dažādiem elementiem, mēs rīcības plānā, mēs arī eh, runājam eh, no sava aspekta, kā starptautiskās tirniecības komiteja, mēs saistam eh, šo jautājumu tieši ar tirniecības politikām un ar noslēgtajiem līgumiem. Un es jau teicu, ka mēs savā ziņojumā esam rakstījuši vairāk par brīvās tirniecības nolīgumiem, sadarbību saitīs un citās starptautiskos fórumos. Mēs cenšamies runāt arī par to, ka ir nepieciešams tālāk izplatīt labākās prakses. Uh, Savā dzinumā vairāk mēs runājam arī par muitas um, politikām, par to, ka ir nepieciešams arī labāk īstenot ilgspējīgas attīstības sādaļas mūsu politikos plānos. Bet par šo rīcības plānu uzskatām, ka šeit ir nepieciešams izvērst saiknes starp dažādiem sektoriem, lai mēs varētu visaptvaroši cīnīties pret šādu nelikumību. Un es šeit atzīmēju četras lietas savā dzinumā. Vispirms no mūsu komitejas uh, viedokļa ir um, jācenšas veicināt eksistējošo resursu labāk izmantošanu, modernās tehnoloģijas, apmācību, ieskaitot arī muitas dienas apmācību, kas tiek veikta gan izcelsmes, gan arī galamērķa valstī. Tādā veidā mēs gribam uzlabot arī dalību valsts kapacitāti, apkarojot šādu nelikumīgu tirzniecību. Otrkārt, cīņa pret korupciju. Arī šādām normām būtu jāfigurē jebkurā plānā, ne tikai tirzniecība attiecības eh, plānos, bet arī tad, kad tiek sniegta un izmaksāta atbalsta palīdzība no Eiropas Savienības budžeta. Uh, tālāk mēs nevaram ignorēt arī privātā sektora iesaisti šajā apkarošanā. Mm, mm, mēs zinām, ka ir komerciāls platformas, arī transportēšanas, izplatīšanas sistēmas, un ir, un ir ļoti svarīgi iesaistīt pilnīgi visus, lai būtu visaptvaroši pieeja šai ciņā. Un visbeidzot, saskaņa un atbilstība pasaules tirniecības organizācijas tirniecības atbalsta nolīgumam un Eiropas Savienības rīcības plānam nebūtu jāfunkcionē izolēti, neņemot vērā tirzniecības instruments, nevajadzētu būt tam izolētam no vispasaules kampaņām. Uh, šajā jomā. Un mēs arī gaidām grozījumus eh, tieši par tirzniecības politikas aspektu šajā cīņā, lai un arī šī gada beigās mēs izmantosim šo informāciju, lai labāk formulētu mūsu tirzniecības politikas aspektu. Principā mēs atbalstam rīcības plānu, es arī gaidu jūsu viedokļus, labprāt arī turpinās sadarbību ar ēnu referentiem, kas strādā ar šo jautājumu. Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem Vispirms no tautas partijas Bēncen kungam vārds. Paldies priekšstādātai. Vienmer kunga vārdā, kas ir ēnu referents no tautas partijas, es gribētu teikt sekojošo. Principā atzinums ir ļoti labs un arī Ļoti labs ir paziņojums no komisijas puses. Mēs esam pateicīgi referentei par to, ka galvenais fokus ir uz esošajiem tīkliem, lai apkarotu savu dzīvnieku tīrzniecību. Un mēs atbalstam arī šo te saikni ar PTO līgumu, arī to, ka ir nepieciešams iesaistīt privāto sektoru ciņā pret savu dzīvnieku tīrzniecību nelikumīgu tirzniecību, e, vajadzētu cīnīties pret nelikumīgu, bet atbalstīt likumīgu tirzniecību, jo likuma tirznie, likumīga tirzniecība, e, kur tiek ņemta vērā arī ilgspējīgie aspekti, tā automātiski izslēdz nelikumīgo tirzniecību. E, atbalstam arī to, ka vajadzētu būt pret korupcijas klauzulām mūsu tirzniecības nolīgumos, un visbeidzot mums ir jāatzīst, ka sālais dzīvnieku tirzniecība ir ļoti svarīgs ienākuma avots jaunatīstības valstī. Uh, un e, pasākumiem, lai apkarotu šo nelikumu tirzniecību, tiem nevajadzētu būt kā šķērslim valsts attīstībā. E, paldies! Tālāk Dēvids Matins no Sociālistu demokrātu partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms arī mēs e, atbalstam es rīcības plānu savas dzīvnieku auga nelikumīgas tirdzniecības jomā, un mēs arī piekrītam Emai, ka te runa nav tikai par dzīvniekiem un augiem. Šeit ir jautājums par cīņu par dabas resursiem, it īpaši Āfrikā mēs esam redzējuši līdzīgas situācijas arī dimantu un derīgo izrakteņu jomā. Šeit ir bijuši cīņa ar dažādu motivāciju, un pēdējo desmit gadu laikā nelikumīgā tirsniecība apjomos ir pieaugusi, un tas ir vēl pēc saitīs nolīguma un nelikumīga tirzniecība sarūk ļoti lēnām. Guardian raksta, šorīt no rīta ir raksts, eh, ka Mozambika un Tanzānija eh, vairāk pa 50% no saviem ziloņiem eh, ir pārdevuši pēdējo gadu laikā, tad, un arī Kongo ir ļoti nopietna situācija. Es negribētu atkārtot tēmas teikto. Mēs uzskatām, ka ir zināms lietas, kur varētu uzlabot atzinumu. Vispirms runājot par Āfriku, mēs šobrīd vedam sarunas par brīvo tirzniecību ar ASEAN valstīm daudzām. Un šeit varētu atzīmēt, ka šajos līgumos ar ASEAN valstīm būtu jābūt arī punktam par savvaļas dzīvnieku aizsardzību. Uh, Uh, un, eh, diemžēl, Eiropas Savienība joprojām ir viena no galvenajiem galamērķiem šādiem nelikumīgiem produktiem, un eh, šeit skaidri ir problēma ar muitas sektoru. Un mums eh, ir tekstā jāraksta kaut kas tāds, kas stiprinātu muitas pārbaudes, ievedot šīs lietas Eiropas Savienībā. Un tālāk ka um, mēs jau dzirdējām par Pasaules tirdzniecības organizācijas lomu, ka vajadzētu izmantot tirdzniecības atbalsta instrumentu. Un Jā, šīs sadarbība starp mm, PTO un saitīs ir jāstiprina. Piemēram, varētu mm, piedāvāt tehnisko atbalstu kapacitātes stiprināšanas jomā, apmācīt oficiālās amatpersonas no jaunatīstības valstīm. Mm, nākamā konference par šo jautājumu notiks Johannesburgā 24. septembrī. Un tur Eh, pirmajā pielikumā piedāvās likt pilnīgi visas eh, ziloņu populācijas Āfrikā. Un, ja tas tā būs, tad ziloņu, ziloņkals eh, tiks ielikts pirmajā pielikumā, un tas nozīmē, ka Āfrikas ziloņkala tirsniecība būs pilnībā komerciālā ziņā um, likvidēta, iznīcināta apturēt. Un eh, es ļoti ceru, ka valsts arī atbalstīs eh, šo iniciatīvu. Un visbeidzot jautājums eh, komisijai. Es atbalstu Francijas valdības lēmumu aizliegt ziloņkaula ievešanu. Un interesanti, kā tas saskan Eiropas Savienības politikā. Paldies Tālāk nav atgrupas Stakuls kungs. Paldies! Tämä on hyvä toimintasuunnitelma ja... Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka uh, šī problēma tiešām ir uh, aktuāla un es uh, atbalstu priekšlikumus, kas izstrādāti saistībā ar šīs problēmas izskaušanu. Jāsaka, ka Eiropas Savienībai noteikti ir jāizmanto uh, viss iespējas, uh, lai um, uh, izskaustu nelikumīgu tirdzniecību ar savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Un es domāju, ka situācija Eiropas Savienībā arī ir mainījusies, jo mēs tagad vairāk runājam par legālo tirdzniecību, bet, protams, Šeit ir ļoti svarīgi tieši ētiskie uh, aspekti un jāsaka, ka šī problēma nebūtu nav jauna, bet tā, protams, ir aktuāla un uh, tā ir saistīta uh, ar daudzām citām problēmām, piemēram, um, nabadzību jaunatīstības uh, valstīs, trūkumu Un, eh, protams, arī izmirstošo sugu aizsardzību, par to arī ir jārunā. Šajā situācijā eh, vajadzētu ņemt vērā arī cīņu pret terorismu, jo ļoti bieži līdzekļi, kas tiek iegūt no šās likumīgas tirzniecības, tiek izmantoti tālāk eh, terorismu finansēšanai. Es domāju, ka mums vajadzētu um, turpināt veikt jau aizsākto iepriekšējos pasākums, un es domāju, ka uh, tas, ko ierosinājas Emma Clarkina, ir atbalstāms, un mēs uzskatām, ka kopumā šis uh, atzinums ir ļoti veiksmīgs un pozitīvi vērtējums. Mm. Un eh, ļoti labi, ka mums eh, kaut īsu brīdi ir uh, britu deputāte, kura uh, ļu, ir sagatavojusi augstu kvalitatīvu ziņojumu. Paldies! Thank you very much! Uh... Lielas paldies! Un tagad došu vārdu Minerkundze. Paldies, priekšsētētāji! Gribēju pateikties Maklārkinas kundzei par šo priekšlikumu. Man uh, paprātam ir daudzas tajā paustās domas, bet jāsaka, ka mums nevajag uh, naudu piešķirt, nu tā nedomājot. Mums ir jādomā, kādos, uh, kādās situācijās tas notiek. Tālāk. Mm. Eh, aktualizētu, atjauninātu datu lietošana ir ļoti svarīgi. Ir jāizglīto arī eh, muitas darbinieki, lai viņi varētu labāk cīnīties pret korupciju. Bet ja mēs runājam par šo uh, nelegālās tirsniecības apkarošanu ar tirsniecības nolīgumiem, es domāju, tas nav efektīvi. Ir jādara daudz vairāk. Nevar tikai sastādīt nolīgumu un miers. Es tādēļ iesniegšu arī grozījumus. Paldies! Thank you. Thank you very much. I don't... Paldies, es vairs neredzu nevienu deputātu, kas gribētu izteikties došu vārdu. Komisijai vārdu lūdzu. Paldies, dāmas un kungi, godāmie deputāti. Vispirms mēs gribētu pateikties jūsu komitejai, tīpaši referentei, par to uzmanību, kas tiek vērsta uz. Uh, nelegālo tirsniecību ar um, savas dzīvniekiem un augiem. Un um, to, cik šī cīņa svarīga, to runāja vairāki deputāti. Uh, un arī mūsu kolēģi um, no Nīderlandes šodien ir um, konstatējuši divas, eh, mil, divas tūkstoši tonu eh, attiecīgo eh, ragu, kas tika nelegāli ieviesti Eiropā. Tāds darba piemērs mums rada, ka mums jāstrādā kopā un jācīnās visiem kopā. Tālāk arī jau tāpat kā iepriekšējā gadā mēs gribētu vēlreiz pateikt, ka ir ļoti svarīgi sadarboties starp dalībvalstīm ar Eiropolu Eirojustu. Mums ir jāturpina kopīgi cīnīties un strādāt pie šī jautājuma. Starptautiskā sadarbība un tirzniecības aspekti ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam reaģēt efektīvi. Uh, Un arī gribu atsaukties uz saitīs pušu konferenci, kas notiks drīzumā Dienvidāfrikā. Tas eh, atkal tā būs iespēja atkal atjaunot sadarbības saiknes starp eh, visām valstīm, kas cīnās pret nelikumu tirsniecību, kas apkaro arī korupciju. Un jūs arī pasvītrojāt eh, jautājumu, eh, kas ir eh, saistīts ar Āfrikas ziloņu tirsniecību un ziloņu kaut tirsniecību. Es gribēju precizēt, ka Eiropas Savienības pozīciju, ko mēs gribējām prezentēt saitīs, tā ir apturēta. Uh, līdz 20. septembrim padomē, e, um, jo mēs e, bijām gatavi par šo lietu arī runāt Eiropas parlamentā pēc dažām dienām. Eiropas komisijas pozīcija ir skaidra. Mums ir nepieciešams uzturēt tirzniecības aizliegumu ar, ar um, ziloņkaulu. Un it īpaši tas skar Āfriku, ir noteikti priekšlikumi attiecībā uz tirdzniecības ar cilvēku kauju atļaušanu, bet komisijas pozīcija ir skaidra. Mums, mēs uzskatām, ka šis, šī tirdzniecība nebūtu atsākama, bet uh, par ziloņiem. Vai pirmajā vai otrajā pielikumā mēs to liekam? Pirmajā pielikumā ir pilnībā aizliegt izniecība ar ziloņiem. Mēs atbalstam pilnīgu aizliegumu um, ar tirgot ziloņkaulu. Un ja būs ziloņi otrajā pielikumā, tad tas neko klāt neliks pie mūsu pozīcijas, proti tas ir aizliegt ziloņkaula tirdzniecību. Es e, ļoti ceru, ka tādā veidā es atbildēju uz jautājumiem, ko uzdeva parlamenta deputāti attiecībā uz šo jautājumu. Un vēl vairāki deputāti runāja arī par, nu, brīvas tirdzniecības nolīgumu lomu Mēs gribētu atgādināt, ka mēs uzmanīgi sekojam iespējai izmantot brīvās tirzniecības nolīguma instrumentu, tieši tirzniecības aspektus, lai stiprinātu sadarbību ar trešajām valstīm, kas ir vērsta eh, ar tirzniecību ar apdaudētām sugām. Un atkal mēs uzskatām, piekrītam, ka vajadzētu stiprināt sadarbību ar privāto sektoru, it īpaši ar transporta sektoru, lai cīnītos pret nelikumīgu tirzniecību. Paldies! Paldies par šiem komentāriem, un tagad dod vārdu referendai Annai Maklārkens kundzei. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī kolēģiem par atbalstu. Uh, E, sagatavotajām atzinumam, un es domāju, ka mēs noteikti varētu e, pievienot tādu papildus vērtību Eiropas Savienības rīcības plānām, un paldies arī komisijai par priekšlikumu, un, bet es ceru, ka šie komentāri varētu kļūt arī konkrētāki e, saistībā ar gatavošanos jaunajām citas ciklām. Es domāju, ka viss, ko mēs darām, ir noteikti eh, vēlreiz uzsver to, cik svarīga ir šajā brīdī cīņa pret nelikumīgu tirzniecību ar savvēl dzīvnieku un augu sugām. Es gribētu norādīt, ka es plānoju piedalīties arī citas samitā Johannesburgā un priekšsēdētājs noteikti ziņošu par tur redzēto, dzirdēto un sasniegto. Vēlētos arī atgādināt, lūdzu, koncentrējiet savus grozījumus tieši uz rīcības plānu, ņemot vērā to, ka mūsu komitejas ziņojums būs arī decembrī. Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir šodien līdz 12. Paldies! Paldies! Tātad rīt pulkstens 12 ir termiņš grozījuma iesniegšanai, balsojums 26. decembrī komitejā. Līdz ar to esam beiguši skatīt šo darbu kārtības punktu. Lielas paldies kolēģiem un referentei. Un tagad mēs esam nonākuši pie 23. punkta darba kārtībā kas ir Eiropas Savienības un Korejas Republikas brīvās tirzniecības nolīguma īstenošana. 1. jūlijā mēs svinējām piecus gadus kopš Eiropas Savienības un uh, um, Dienvidkorejas brīvās tirzniecības nolīguma noslēgšanas, un mūsu kolēģis no tautas partijas grupas ir izvērtējis šī brīvā tirzniecības nolīguma īstenošanu un dod vārdu jums tagad. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Lielas paldies priekšsēdētāji. atbilstoši kalendāram, ko paši sev noteicām. Ir jau uh, pagājuši pieci gadi, un uh, saistībā ar to ir sagatavots arī uh, ziņ, atzinuma projekts. Un uh, mēs esam uh, Protams, eh, septembrī mums vēl ir laiks eh, strādāt pie tā, bet eh, jāsaka, ka ir ierosinājumi šai ziņojuma pilnveidošanai, un es gribētu pateikties par sadarbību uh, visiem, kas deva arī savu ieguldījumu šī atzinuma sagatavošanā saistībā ar noliegumu. Gribētu pateikties visiem uh, parlamentu deputātiem un arī sek mūsu komisijas sekretariāta darbiniekiem, uh, kas atbalstīja šī teksta sagatavošanu gribētu ja runājam par informāciju, tad eh, šeit ir dot tāda vispārīga informācija par esošo situāciju. Un es negribētu kavēt jūsu laiku, gribētu tikai pāris tāds informatīvus uh, punktus pateikt. Es, tas ir pirmais jaunās paudzes noliegums, ko esam parakstījuši. Un es domāju, ka uh, Pirmkārt, eh, tas ir ļoti svarīgi, jo šis ir pirmais šāds nolīgums eh, šīs jaunās paudzes eh, nolīgumu kontekstā, un mūs, protams, ļoti interesē um, ekonomiski, ekonomiskās attīstības jautājumi, tāpat arī sociāla apstākļa, sociālas nodrošināšanas jautājumi, un uh, Eh, ja runājam par Dienvidu Koreju, tad tas ir labs mūsu partners, kam ir ļoti liela nozīme mums, un mm, es domāju, ka ir jārunā arī par savstarpēju investīciju nozīmi. Tā ir, eh, tas ir, tā ir jauna norma eh, šajā starptautiskajā nolīgumā, un pirmoreiz tā parādās šādā nolīgumā, un tās um, piemērošana noteikti būtu jāņem vērā arī strādājot pie citiem nolīgumiem. Bet, protams, atsevišķinos nolīgumos uh, rodas jautājums uh, par uh, to, ka mēs esam jau ļoti tuvu šo nolīgumu noslēgšanas gala procesam, kā piemēram TTIP. Ja vērtējam piecus gadus, kas ir pagājuši šim nolīgumam darbojoties, tad. Uh, Eh, es domāju, ka mēs noteikti varam runāt par eh, panākumiem. Un ikreiz, kad esam vērtējuši nolīguma ietekmi, tad mēs esam vērtējuši to ļoti pozitīvi vai ļoti pozitīvi. Un tas pats arī attiecas uz eh, Korejas partneriem. Uh, ja runājam par atsevišķiem rādītājiem, kā piemēram, ka īstenošanas eh, gaitā eksports uz eh, Korejas republiku ir pieaudzis par 55%, imports no Korejas ir pieaudzis, ir, ir tikai 5%, bet uh, tika pasvītroti arī tie apstākļi, kas e, skaidro šo situāciju, bet jāsaka, ka arī Korejas puse uzskata, ka uh, tas ir pozitīvs efekts. 2015. gadā, pagājušajā gadā mēs uh, sasniedzām uh, rekordu attiecībā uz savstarpējo tirdzniecību, un tas sasniedz 9, 9 miljardus eiro. Uh, Eh, eh, tāpat arī ļoti labi attīstās investīcijas. Eiropas Savienības investīcijas Korejā un Korejas puses investīcijas Eiropas Savienībā. Un šis nolīgums ir tieši tas, kas izmainīja mm, gan tirdzniecības eh, situāciju, gan arī pakalpojumu uh, sniegšanu. Un, uh, pakalpojumu investīcija apkalpošanā ir bijuši ļoti svarīgi. Un tā ir viens no jautājumiem, ko pacēla Korejas puse, un viņi uzskata, ka ir ļoti vērtīgi to uzturēt. Un Eiropas Savienība patreiz ir trešā lielākā tirdzniecības partnera Korejai, bet Koreja Eiropas Savienībai ir astotā uh, lielākā partnera. Uh, jāsaka, ka šī nolīguma realizācijas gaitā e, nelielas šaubas saistījās ar autobūves uh, sektoru, piemēram, ar automašīnu realizāciju, bet izrādījās, uh, ka šīs bažas bija vairāk no mūsu autoražotāju puses. Uh, Eiropas Savienības autoritāte puses, bet šīs bažas eh, ne īsti neapstiprinājās. Situācija bija ļoti laba un pieņemama. Jāsaka, ka automašīnu eksports no Eiropas Savienības uz Koreju ir pieaudzis par vairāk nekā 20%. 26%, kamēr eh, Dienvidu Korejas ražoto automobīļu eh, imports Eiropā Eiropas Savienībā ir pieaudzis par 53%. Un jāsaka, ka arī šīs nolīgums ir ļoti pozitīvi ietekmējis pakalpojumu sniegšanas jomu. Un, protams, katrā dalībvalstī, ka, katrā valstī attiecīgi tiek dot priekšroka atšķirīgiem pakalpojumiem. Bet acīm redzam, ir tas, ka šis nolīgums ir izdevīgs. Un es gribētu pasvītrot, ka mūsu partneri un uzņēmēji Korejā un arī Korejas uh, politiķi um, uzskata, ka mēs esam. Um, Patreiz mums ir tirsniecības deficīts 76 miljārdu eiro apmērā. Um, bet jāsaka, ka šis uh, tirzniecības uh, deficīts ir jautājums, kas ir, principā tā ir situācija, kas radusies uh, vairāko apstākļu dēļ, jo uh, ir mainīsies ekonomiskā situācija ne tikai šī nolīguma um, rezultātā, bet arī kopējās ekonomiskās situācijas attīstības rezultātā. Bet, ja runājam par Korejas importu uz Eiropas Savienību, tad tas ir pieaudzis pēdējos gados un es domāju, ka ja, uh, kas noteikti interesē Korejas pusi, uh, Bet um, arī šeit ir vairāk rādītāji, kas ir jāņem vērā. Ir jāņem vērā arī Eiropā esošā ekonomikas krīze, kas jau vairākus gadus ir skārusi daudzus no mūsu dalību valstīm, un liela daļa no tām joprojām nav izkļuvušas no šīs krīzes. Bet vēl viens no ļoti svarīgiem, varbūt pat svarīgākajiem elementiem ir. Uh, tiešo ārvalstu investīciju pieaugums, piemēram, no Korejas puses Eiropas Savienībā un arī um, no citām Dienvidu Austrum Āzijas valstīm. Jo šeit mēs runājam par produktiem un pakalpojumiem, kas tiek eksportēts Eiropas Savienību, un statistikā tas neparādās, kā Korejas preces uh, jo tās vispirms tiek um, eksportēts uz citām valstīm un pēc tam tikai uz Eiropas Savienību. Bet jāsaka, ka šim nolīgumam ir nozīme ne tikai attiecībā uz ekonomikas izaugsmu, bet arī uz uh, sociālās nodrošināšanas situācijas, kas ir ļoti svarīgs attīstībai, un tas noteikti mūs interesē šī nolīguma īstenošanas gaitā. Un tādēļ Īstenojot šo nolīgumu, um, tiek veidots valstu grupas, un um, mēs sakojam, kāda ir demokrātijas situācija šajās uh, valstīs, kāds ir darba apstākļi šajās valstīs, kāda ir situācija ar cilvēktiesību ievērošanu, un tas ir ļoti svarīgi. Un brīvās tirdzniecības nolīguma slēgšana uh, ir lielāka nozīme nekā, nekā tikai tīra ekonomiskā nozīme. Tas noteikti ietekmē uh, Um, situācijas, uh, teiksim, šo uzlabošanos, dzīves apstākļu uzlabošanos cilvēkiem ne tikai Eiropā, bet kopumā pasaulē. Un šos nolīgumus var ļoti veiksmīgi izmantot arī kā instrumentus, lai attīstītu mūsu attiecības ar partneriem tieši šajā uh, sociālajā un demokrātijas nodrošināšanas jomā. Protams, ir gan uh, pozitīvās lietas, mm, to ir ļoti daudz, un es domāju, tas noteikti ietekmēs arī turpmākos nolīgumus. Un es domāju, ka ļoti labi, kā mēs uh, ik pieciem gadiem vērtējam nolīgumu īstenošanas rezultāts, lai izdarītu secinājumus un ko mēs varētu mācīties uh, no esošās situācijas un kas ir, tā, kas ir tie aspekti, ko vajadzētu arī turpmāk iekļaut nolīgumos ar trešajām pusēm, piemēram, eh, tiešā eksporta klauzula. Par to runā Eiropas Savienības importētāji un eksportētāji. Tāpat arī norma par precēm, kas tiek eh, reeksportētas. Uh, Tāpat e, mums vajadzētu risināt jautājumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, būtu jārunā arī par fitosanitārajiem jautājumiem, e, jo tas ir tieši saistīts ar eksportu un ar e, pārtikas eh, produktu atzīšanu, piemēram, Spānija eh, runā par apelsīniem un citas valsts atkal runā par citajiem lauksaimniecības produktiem, eh, bet būtu jārunā arī par netarifu barjerām. Tā ir liela problēma, un, bet es vienmēr Esmu uh, uh, uzsvērs to, ka sarunās ar ikvienu valsti uh, būtu jāskar tātad šie jautājumi, ko es nu pat pieminēju. Bet, ja runājam par Korejas republiku, tad Koreja runā par investīciju aizsardzības jautājumu, jo viņus ļoti, viņiem ļoti rūp šis jautājums. Es um, domāju, ka tas ir ļoti pamatot, jo šī uh, Uh, problēma uh, neradās uh, pirmajā nolīgumā, bet tas bija ļoti pamatot, jo sākumā, kad vedām sarunas ar Koreju, tad Eiropas Savienībai nebija pilnvarojuma šādas normas iestrādāt nolīgumā, bet Koreja Attiecīgi tā nebija atsevišķa divpusējo nolīguma ar Eiropas Savienības dalību valstīm par investīciju aizsardzību. Uh, bet um, tas uh, rada, zinām, problēmu. Ir 23 uh, uh, individuālie nolīgumi ar Eiropas Savienības dalību valstīm, un Uh, mēs zinām, ka ir uzņēmumi, kas darbojas uh, dažādās, vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tad viņiem um, iznāk, ka viņiem ir jāpiemēro atšķirīgas normas, uh, un tas ir ļoti neizdevīgi darbojoties šādiem divpusējiem nolīgumiem. Protams, uzņēmumi būtu interesētāk piemērot vispārīgas normas, bet, nu, es domāju, ka mēs noteikti redzēsim šī jautājuma tālāk attīstīšanu un evolūciju, jo, ja runājam par investīciju aizsardzību, tad es domāju, ka um, tas noteikti ļoti ir attīstāms jautājums, bet es domāju, ka abas puses nonāks pie tā, ka šis jautājums būs jāiekļauj nolīgumā. Rezumējot, Jāsaka, ka gan ekonomiski tautsēmniecības rādītāji, gan arī citi aspekti, kas uh, ir eh, izmainījušies un nolīguma rezultātā, jāsaka, liek secināt, ka šis nolīgums ir devis pozitīvu efektu, tas ir bijis vajadzīgs, noderīgs un Noteikti varētu uh, slēgt arī līdzīgs nolīgumus ar šeit iekļautiem nosacījumiem ar uh, citām trešajām valstīm vai valstu grupām, un es aicinu uh, turpināt uh, sekot šī nolīguma piemērošanai, bet uh, jāsaka, ka šis pozitīvais atzinums par šo nolīgumu ir izskanējis ne tikai Eiropā, uh, no dažādu ekonomikas nozares pārstāvju puses, ar kuriem esmu ticies, bet eh, to ļoti pozitīvi vērtē arī Korejā um, un arī politiķi Korejā un uzņēmēji ļoti pozitīvi attiecas uz šo, nu, pret šo nolīgumu. Paldies! Thank you very much and I turn now. Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem SD grupa Šustera kungs. Gribēju pateikties kolēģim par ziņojumu, nu, un tas man šķiet patiešām ļoti pārdomāts un labs. Un jāsaka, ka nolīgums ir līdz šim arī eh, nesis eh, daudz augļu, bet nevajadzētu arī aizmirst, ka Dienvidu Korejā politiskajā plāksnē nevienmēr viss ir bijis nevainojami, jo ir ārējās tirzniecības deficīts. Uh, piecu gadu garumā bijis vērojams, un tagad ir ārējās uh, tirzniecības pārpalikums. Nu, tas nav nekas uh, uzslavējams, un arī ir uh, dzirdamas no politiķu puses tādas kritiskas balsis, kas uh, to uh, nosoda. Jāsaka, ka daudzas dalība valsts Eiropas Savienībā joprojām nav izkļuvušas no krīzes. Uh, Un eh, šāds eh, kursa trūkums uz ilgtspējīgu attīstību mums eh, rada problēmas ne tikai iekšpolitikā un sociālos aspektos, bet nu, atstāja arī tādu smagu nospiedumu uz ārējo tirdzniecību. Un Mēs, protams, gribam, lai ārējā tirzniecība arī būtu tāda laba un groda uh, abās pusēs. Uh, Gribēju šeit runāt par diviem aspektiem, kas man šķiet ļoti svarīgi, un jāsaka, ka eh, šķiet būs arī daudz grozījumu. Mēs atbalstām Eiropas intereses, eh, un pirmām kārtām investīciju aizsardzības mehānisms ir nu dien ļoti interesanti novērot, ka korejieši galvenokārt eh, ņemot vērā šo investīciju aizsardzības mehānismu, kas noslēgts ar visām valstīm, var tikt iesūdzēti tiesā, ņemot vērā to, ka ir bijušas likumdošanas izmaiņas. Tas, mēs par to jau plaši diskutējām TTIP kontekstā, bet ir arī šis regulējošais aspekts, ka ir iespējams iesūdzēt vienu valstu tiesā. Par to noteikti ir jārunā, bet es uzskatu, ka Eiropai nav jāpieņem tādas klasiskās investīcija aizsardzības sistēmas, nē, risinājumu var atrast tikai izveidojot tādu starptautisku uh, juridisku arhitektūru. Un, protams, ir e, jābūt arī tiesībām regulēt, e, tas ir atstāja dalību valstu pārziņā neierobežotā e, veidā. Un gribēju pieminēt vēl kādu svarīgu aspektu, proti Dienvidkoreja pilnībā neievēro nolīgumā atrunāto, it sevišķi runājot par darba ņēmēju tiesībām un arī aktivitātēm arotbiedrībās. Jāsaka, ka arotbiedrību līderi tiek arī apcietināti, viņiem tiek uh, Eh, piespriest arī cietumsodi, tas viss norisinās ārkārtīgi mīklainos apstākļos. Mums tas nav pieņemami, un mēs augstu vērtējam to, ka Malstrēms kundze grib šo problēmu risināt. Un gribētu teikt, ka šo jautājumu risināšana mums ir ļoti svarīga, lai varētu panākt eh, turpmāko progresu, jo darba ņēmēju uh, tiesībām ir jābūt tikpat svarīgām kā progresam tirsniecības jomā. Mēs nedrīkstam atkāpties. Tas būs jautājums, ko mēs risināsim ļoti aktīvi. Un katrā ziņā uzskatu, ka nolīgums ir nesis augļus abām parakstošajām pusēm. Uh, Un tā mēs varējām arī atrisināt pastāvošās problēmas. Paldies! Paldies! Stābārt kungs no EKR grupas. Jā, es stimu dem bericht. Paldies, es arī piekrītu referentam. Nolīgums ir vainagojies panākumiem. Uh, Eh, nu, kā jebkurš BTN brīvās tirzniecības nolīgums. Un, protams, ir jāievēro arī pamatiesības. Eh, Korejā ir eh, jābūt tiesībai stāties ārotbiedrībā, bet tirzniecības, brīvā tirzniecība varbūt nav tas. Uh, instruments, ar ko visu risināt, bet, eh, ja mēs runājam par ārējās tirzniecības pārpalikumu, ir iepriecinoši, ka Eiropas Savienība deficītu ir pārvērtusi pārpalikumā, un eh, arī korejiešiem tas ir patīkami. Un, ja mēs runājam par plaša patēriņa precēm, korejieši var uh, saņemt un izmantot augstas kvalitātes uh, preces un ir jāskatās, kur tad ir radies šis pārpalikums. Ir, kuras ir tās preces, kas vairāk tiek vēstas uz Koreju. Tas arī ceļ uh, Korejas produktivitāti, ražīgumu un Mums jāsaprot, ka tas noved arī pie augstākas korejiešu konkurētspējas. Mums varbūt viņiem ir jāpastāsta, kāda tad ir lietas būtība, kad viņi, piemēram, sūdzas par uh, pārpalikumu. Jāsaka, ka ilgtermiņā tas ir iegumums gan Korejai, gan Eiropai. Paldies! Thank you very much for Alde. Alde grupas vārdā. Lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies priekšsēdētājiem. Aleksandrs Lāmstors ir mūsu ēnu referents, eh, bet, diemžēl, viņa šeit nav, un tādēļ eh, es mēģināšu viņu aizvietot, ja nu nepilnībā, tad um, vismaz dažus vārdus pateikšu šajā sakarībā. Arī es biju Korejā vizītē. Un, ja runājam par šo nolīgumu, tad uh, vajadzētu atcerēties, ka mums ir ļoti svarīgi, lai šajos nolīgumos tik ņemtas vērā arī cilvēktiesības, lai šie nolīgumi atzītu mūsu pamatvērtības un tā tālāk. Ja runājam par šeit pieminēto tirdzniecības pārpalikumu, tad vajadzētu atcerēt, un ja runājam par mūsu automobīļu ražotājiem, uh, tad vajadzētu atcerēties, ka korejieši ļoti aizstāv savu autoražotāju intereses, kā Hyundai un Kia. Un, protams, es domāju, ka šo aspektu nolīgumā varētu vēl uzlabot un noslīpēt. Bet kopumā jāsaka, ka šis nolīgums ir um, bijis veiksmīgs Eiropai, nestāja labumu. Vienīgais vienīgā jautāšanas zīme, kas varētu būt šai sakarā, ir jautājums par uh, autortiesību ievērošanu. Es domāju, ka šeit darbs vēl būtu jāturpina, lai arī Korejas puse izpildītu savas saistības, ko tā uzņēmusies šajā sakarā. Šeit es runāju tieši par Eiropas izpildītāju un mākslinieku autortiesību ievērošanu Korejā. Nu, es nezinu, cik liela vērtība ir manas teiktajām, bet nu, tā, tie bija apsvērumi no manas puses. Thank you very much. Tā nav tu. Uh... Paldies. Došu vārdu Helmutam Šolcam tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribēju pateikties referentam par šo ziņojumu. Jāsaka, ka mūsu sadarbība ar Koreju vienmēr ir bijusi ražīga, un to vienmēr arī komisija izmanto kā tādu pāraugu, lai demonstrētu, cik vērtīgi ir bijuši šādi uh, eh, BTN. Un Šeinfeld kungs arī pieminēja dažus skaitļus Un jāsaka, ka Eiropas autoražotājiem, piemēram, Vācijā un luksus precēm un arī dažādiem pusvadītājiem, eh, daudz kas ir importēts no Japānas. Un varbūt, ka komisija varētu šeit ieviest tomēr kaut kāds ierobežojums. Protams, mums šāds tirzniecības uh, nolīgums ir ļoti nopietni jāpārskata, jāizvērtē un jāsaprot, kā tas vispār ietekmē ekonomiku un arī sociālos aspektus. un mums ir jādomā varbūt kā paplašināt šo nolīgumu un kā tas ietekmē Eiropā un uh, Dienvidkorejā notiekošo. Un gribēju arī uzsvērt, ka ka 11, pēc 11 gadiem uh, šis tirzniecības uh, pārpalikums ir panākts ne tikai pateicoties BTN, bet arī ņemot vērā eiro kursa krišanos. Gribēju vaicāt, vai mums vajadzētu nevien raudzīties uz skaitļiem, bet arī uz reāliem, taustāliem uh, faktiem, piemēram, tirdzniecības preču plūsmu un tā tālāk. ņemot vērā arī maksājumu bilanci, valūtas kursu svārstības un tā tālāk. Un šādu nolīgumu ietekmu uz tautsājumniecību kopumā mums ir jāplīko arī ņemot vērā tuvojošos G20 samitu, salīdzinot nacionālo un starptautisko tirsniecību. jādomā arī par to, kā vest sarunas šajās visās, par visiem šiem divpusējiem, daudzpusējiem nolīgumiem. Un, ja mēs runājam par eiro devalvāciju, jāsaka. Eh, Dienvidu Koreja joprojām nav ratificējusi visas uh, pamata eh, konvencijas uh, SDO, joprojām tiek izmantots sociālais dempings. Mēs lūdzām, lai komisija uh, mūs informē par šiem jaunajiem likumiem. Jūs arī par to runājāt paši ņemot vērā arī eh, konkrēti darba eh, spēka grupu situāciju. Ir jābūt brīvai tirdzniecībai, tas ir, eh, protams, izdevīgi ne tikai MVU, bet Empla komiteja arī uh, sagatavoja atzinumu par šo ziņojumu, un es domāju, tā ir laba iespēja uh, lūgt, lai uh, Dienvidu Koreja uh, ratificētu un ievērotu visas attiecīgās SDO konvencijas. Mums, protams, ir uh, arī uh, jāuzstāj, lai viņi atzītu bērnu darbā eh, aizliekšanu, sieviešu tiesības darba tirgu, eh, tiesības stāties arotbiedrībā un tā tālāk. Jāievēro arī vīdes standarti un tas viss ir jāiekļauj šajā piecu gadu eh, izvērtējumā, ņemot vērā tirzniecības nolīguma pārskatu. Paldies! Šoca kungs, neredzot citus kolēģis, kas gribētu runāt. Tādēļ došu vārdu komisijai. Dupontē kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī uh, Seinfelda kungam, paldies uh, arī visiem deputātiem, kas izteicās priekšsēdētāji kungs. 1. jūlijā mēs svinējām eh, nolīguma piekto uh, Uh, gada dienu, un pagājušā gada decembrī mēs arī uh, uh, uzsāk, mēs, mēs varējām svinēt ratifikācijas procesu noslēgumu. Ir ļoti jauki, ka Zenfeld kungs uh, minēja šo BTN kā paraugu tādam uh, labam uh, panākumiem bagātam nolīgumam. Un jūs noteikti atceraties, kādas ir tirzniecības bilances pārpalikuma. Um, indikātori. Un ļoti jauki, ka jūs šo faktu pieminējāt. Jūnijā mēs arī uh, sagatavojām paziņojumu par uh, šo BTN, tur ir arī statistika par tiežniecības apjomu starp ES un Koreju, arī tādos uh, ļoti, uh, teiksim, jūtīgos sektoros. Jūs varat arī ar šo ziņojumu iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Es gribētu pievērsties vairākiem jautājumiem, kas izskanāja deputātu runās. Uh, Tātad, kā mēs varētu uzlabot šo BTN? Tāpat mēs jau diskutējām arī ar Koreju par ļoti konkrētiem jautājumiem. Arī pēdējā ES Korejas samitā Seulā uh, Eh, kur piedalījās arī komisāra Malstrēma. Mums ir arī jādomā par BTN grozījumiem, eh, paturot prātā dažādas, eh, nu, varbūt tāds kutelīgāks jautājums, kas ir uzdoti abās pusēs. Jāsaka, ka ir vērojama tāda ļoti laba, pretinākoša attieksme runājot par šiem grozījumiem. Uh, ņemot vērā to, ka varbūt uh, ES no šī BTN iegūst vairāk nekā otra puse. Mēs uzskatām, ka par grozījumu pakotni varēs uh, vienoties tikai tad, ja mēs varēsim prognozēt tādu labu, balansētu iznākumu abām pusēm. Un, kā jūs pareizi atzīmējāt, ir arī sarunas par investīciju nodaļas iekļaušanu šajā uh, pakotnē, tad, kad tika pieņemts uh, Lisabonas līgums, investīcijas vēl īsti nebija mūsu kompetencē, bet tādēļ tas ir tagad jāiekļauj šajā ES Korejas BTN. Korejieši mums teica, ka viņi nav pārāk noraizējušies par jauno ES uh, uh, virzību vai tādu jauno pieeju investīciju aizsardzībai. Un, uh, jā, viņiem arī nav nekas pret. Uh, likumdošana šajā jomā. Vienīgās grūtības eh, varētu būt šis jaunais divpusējais uh, strīdu šķiršanas mehānisms, investīciju tiesu mehānisms, un eh, jāsaka, ka viņi vēl par to nav sprieduši. Un, uh, Jāsaka, ka viņi arī domā par uh, eh, TTIP parakstīšanu. Tur ir cita mm, investīciju strīdu uh, arbitrāža. Un jāsaka, ka viņiem ir arī jāmēģina pārliecināt Nacionālā asamblēja uh, Korejā par jaunās mūsu piedāvātās sistēmas priekšrocībām. Uh, Mēs turpināsim savu darbu, mēs skaidrosim, kādēļ šāds mehānisms ir nepieciešams, un mēs, negatavu, mēs arī nedomājam atkāpties no mūsu pieejas, bet, nu, protams, ir jābūt arī papildus paskaidrojumiem un diskusijām par šo jautājumu. Mums ir bijušas arī diskusijas par citiem šīs pakotnes elementiem. Uh, Un uh, ir uh, daudzi jautājumi, kas ir jāapspriež ierobežotā laika posmā. Mums ir bijušas arī augsta līmeņa tikšanās māja mēnesī Seulā un arī uh, septembra beigās ir paredzētas turpmākas diskusijas. Izskanēja piezīmes par BTN izvērtējumu. Un mēs esam arī uzsākuši pētījumu, lai izvērtētu BTN. Esam arī pārrakstījuši uh, uh, līgumu ar uzņēmumu Vācijā. Mēs domājam, ka izvērtējuma rezultāti būs pieejami nākamā gada augustā. Tur tiek aplūkoti dažādi mm, ekonomikas veidi, dažādas aktivitātes, darba ņēmēji situāciju, un mēs arī tad tīmekļa vietnē regulāri publicējam uh, jauno informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Nu, un, protams, arī šo informāciju piedāvāsim izskatīšanai jums. Runājot par arotbiedrībām un darba likumu, jā, Mm, tas ir viens no klupšanas akmeņiem un uh, komisija ārkārtīgi cieši seko tam, kas notiek Korejas darba tirgū. BTN uh, ir paredzēts institucionāls mehānisms, lai varētu spriest par šādiem gadījumiem, par uh, ilgspējīgu attīstību, tirzniecības uh, ietvaros par darba ņēmēju tiesībām un pēdējā komitejas sēdē kas notika uh, un kas bija veltīta tieši šiem jautājumiem, mēs uh, teicām, ka Korejai vajadzētu ratificēt visas atbilstošās SDO konvencijas, kas īstenībā ir arī atrunāts uh, e- BTN un kopīgajā paziņojumā Koreja atzina, ka ir gatava to darīt. Mums tā tad ir jāturpina novērošana un jāturpina diskusijas, ja tās būs nepieciešams. kopīgi ar atbilstīgajām iestādēm mēs esam arī uzsākuši partnerības projektus, ņemot vērā SDO 111. konvenciju eh, pret diskrimināciju. Mēs eh, par to runājam aizvien, kad tiekamies ar mūsu korejas partneriem un eh, vēl tika uzdots jautājums par uh, intelektuālā īpašuma aizsardzību un public performance rights. Jāsaka, ka Korejas autortiesību akts pilnībā neatbilst starptautiskajām saistībām. Tādēļ šajā BTN ir arī uh, jāparedz grozījums Vairākus gadus Nacionālajā asamblējā šis jautājums netika izskatīts, bet eh, šī gada martā beidzot jautājumu uh, sāka izskatīt asamblējā, bet, diemžēl, nu, eh, akts bija tāds atšķaidīts, vairs nebija valoda tik uzstājīga, un tas arī maina visu lēmumu būtību. Un jādomā arī par pakārtoto likumdošanu, par uh, īstenošanas dekrētu. Un mēs arī apspriežamies ar atbildīgajām iestādēm, atbildīgajiem nosacījumiem. Tas bija viss no manas puses. Paldies! And, uh... Paldies! Un tagad došu vārdu mūsu referentam, lai viņš varētu apkopot šo diskusiju lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī visiem, kur izteicās. Jūsu teiktajā vēlreiz tika apstiprinātas tās e, tēzes e, un tie atzinumi, ko es noformulēju, tāpat arī, e, ko secināja komisija, tāpat arī tika izgaismoti šie problemātiskie jautājumi. Tikai gribētu to vēlreiz pateikt, ka um, mums uh, vajadzētu uh, runāt tad par autortiesību aizsardzību, par intelektuālā īpašuma aizsardzību, par uh, cilvēktiesībām, bet tajā pat laikā, ja runājām par šī nolīguma rezultātiem, tad uh, Protams, tad ir skāruši ne tikai tautsājumniecību un ekonomiku pozitīvā veidā, bet arī ir radīt ļoti uh, pozitīvi, pozitīva statistika, bet jāsaka, ka ekonomika ir uh, atkarīga ne tikai no tiem rādītājiem, ko mēs varam izmērīt skaitļos un kas parādās uh, nolīgumā partneru statistikā, bet uh, tas noteikti ietekmē visu situāciju reģionā un arī pasaulē kopumā. Un Es domāju, ka mēs eh, varam kopumā runāt par eh, pozitīvu šī nolīguma ietekmi, un eh, man bija prieks dzirdēt informāciju no komisijas pārstāvja puses par šī ārējā pētījuma veikšanu, ka tiks uh, novērtēta ne tikai um, e ietekme uz ekonomiku, bet arī uz um, sociālās aizsardzības jomu un cilvēktiesību jomu. Bet es domāju, ka mums būtu uh, nākotnē jāņem vērā tieši šādi rādītāji. Ja runājam par um, darba ņēmēju tiesībām un par uzņēmumu tiesībām, tāpat arī uh, darba, starptautiskās darba organizācijas ieteikumu ievērošanu, tad es domāju, ka mums vajadzētu noteikti pievērst šiem aspektiem uh, īpašu uzmanību, un arī es kā uh, referents esmu runājis par to konkrēti tās eh, tikšanās reizē gan ar eh, Korejas valdības pārstāvjiem, gan Korejas uzņēmēju pārstāvjiem, gan darba ņēmēju pārstāvjiem, kā arī eh, Korejas politiķiem, parlamentāriešiem. Un šajās tikšanās reizēs mēs esam norādījuši uz to, ka mums ir ļoti svarīgi ne tik tikai šī nolīguma ietekme uz ekonomiku, bet arī uz um, demokrātijas situāciju kopumā un uz darba ņēmēju situāciju un cilvēktiesību aizsardzību kopumā, tieši sociāli ekonomiskie aspekti. Un es domāju, ka tas ir eh, saistīts arī ar iepriekš jau eh, runāto tematu, ka mums vajadzētu eh, cīnīties arī pret nelikumīgu savvaļas dzīvnieku un augu suktirdzniecību. Un uh, Um, es domāju, ka šeit būtu jāņem vērā šie aspekti arī tie, ar kur runājām vakar, piemēram, kad runājām par nolīgumiem ar Āfrikas valstīm, Āfrikas valstu grupām. Un es domāju, ka uh, ļoti daudz kas ir atkarīgs no cilvēku labklājības līmeņa pasaulē. Uh, šie nolīgumi var tikt izmantot, lai uzlabotu cilvēku dzīves apstākļus, lai veicinātu investīcijas pētniecībā, cilvēku resursos. Uh, Un es domāju, ka šie tirzniecības nolīgumi ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, ko varam izmantot, lai cīnītos ar um, mm, trūkumiem, nepilnībām, tām lietām, um, kas mums nav pieņemāmas, um, lai nodrošinātu Eiropas vērtību Um, piemērošana ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un šie tirzniecības nolīgumi, pēc manām domām, ir viens no galvenajiem instrumentiem uh, šajā jomā, lai garantētu to. Paldies! Thank you very much. Uh, Lielas paldies! Līdz ar to mēs esam mūsu diskusiju beiguši oktobrī mēs eh, tālāk eh, runāsim par ziņojumu projektu pagaidām. Es nu, runāju tikai provizoriskus datumus, tālāk precizēsim. Un tagad mēs esam pie 24. punktu mūsu darba kārtībā. Tie citi jautājumi, bet citu jautājumu īstenībā man nav. Liels paldies par darbu! Paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētājs, paldies kolēģiem no sekretariāta un līdz nākamajai reizei.